So good afternoon, colleagues. Take your seat, please. Labdien, kolēģi, lūdzu, ieņemiet. Labdien, kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs sākam pēcpusdienas sēdi un mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Horvātijas Republikas tieslietu ministru Imanu, Ivanu Šimonoviču. Es eh, Domāju, ka visi mēs vienprātīgi vēlamies, lai Horvātija pievienotos Eiropas Savienībai pēc iespējas ātrāk, bet, lai tas būtu iespējams, Horvātijai apņēmības pilnai ir jārisina problēmas, kas sastāv, ar ko mēs saskaramies Horvātijā, tas ir organizēto noziedzību, korupciju un jāveicina valsts ekonomiskā attīstība. Jūs tikat iecelt šajā amatā jūsu valstī grūtā laikā, bet jūs jau esat pierādījis savu apņēmību un drosmi minēto problēmu risināšanā. Ministra kungs, tagad dodu jums vārdu, uzrunai un pēc tam deputāti uzdos jums jautājumus. Thank you. Ladies and gentlemen, uh, honorable. Dāmas un kungi, godātie ārlietu komitejas pārstāvji, sākumā vēlējos pateikties par šo izcilo iespēju, ka varu uh, dalīties uh, savās pārdomās par juridiskajām reformām, tieslietu reformām, kas uh, tieši šobrīd norisinās Horvātijā. Vēlējos pateikties arī komitejas deputātiem par ziņojumu pieņemšanu. Es ceru, ka parlaments par to nobalsos nākamajā mēnesī. Mēs patiešām Horvātijā augstu vērtējam ziņojumu, jo grūtajā reforma procesa laikā mums ir patiešām nepieciešams iedrošinājums. Tagad mēs piedzīvojam sarežģītu reformu procesu un jāņem vērā, ka apstākļi nav tie paši izdevīgākie, ņemot vērā mm. recesiju, globālo krīzi, bet neskatoties uz to, esam apņēmības pilni turpināt šo procesu. Ja mēs runājam par ziņojumu, lai gan uh, tas uh, neiztiek arī bez kritikas. Šī ir tāda konstruktīva kritika un uh, spiež mums saņemties, tā teikt, sapurināties, lai mēs varētu veikt visus uzdevumus un uh, būt gatavi uh, sasniegt nospraustos mērķus, proti 2009. gada beigās eh, to visu panākt. Un mēs patiešām augstu vērtējam arī visus sagatavošanas eh, soļus, kas ir spērti, lai eh, sarunvešanas procesi varētu noslēgties ar panākumiem. Tur ir runāts par finanšu paketi, tas iekļauj arī dažādas neformālas sagatavošanās un Tāpat eh, tiek izstrādāts arī iestājas nolīgums. Ja mēs runājam par tieslietu sistēmu Horvātijā, es varu paziņot, ka mēs vienmēr uh, eh, tikām uh, eh, uzskatīti par, tādiem, par tādu nepārāk uh, vienkāršu gadījumu uh, iestājā. Uh, kā kandidātu valsts Eiropas Savienībā, bet es domāju, ka mēs patiešām varēsim gūt panākums. Ņemot vērā to, ka tāda atgriezeniska saikna dialogs ir daudz interesantāks par monologu, es varbūt tikai nedaudz pieskaršos reformu procesam, kas norisinās Horvātijā. Priekšsēdētāja kungs minēja cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju. Par tieslietu ministru kļuvu pirms četriem mēnešiem, 6. oktobrī 2008. gadā. 2008. gada 6. oktobrī bija šausminoša slepkavība, kas notika Zagrebā, mūsu valsts galvaspilsētā. 26 gadus veca sieviete tika nogalināta pilsētas vidū, tikai 100 metrus no policijas iecirkņa un bija patiešām lielas bažas par to, ka viņi ir kļūst par organizētās noziedzības upuri. Un viņi vēlējās tādā veidā paust savu vēstījumu, ka ir nesodāmi un cik liela vara viņiem piemīt. Šī slepkavība Uh, noveda pie tā, ka tika uh, iecelts jauns iekšlietu tieslietu ministrs un arī jauns uh, policijas spēku virspavēlnieks. Man uh, tika sniegts uzdevums daudz efektīvāk un nesaudzīgāk cīnīties pret korupciju un organizēto noziedzību un tāpat arī pātrināt uh, tieslietu reformu norises uh, procesu. Izrādījās, ka šī sieviete nebija organizētās noziedzības upuris, bet uh, bezpajumtniece, uh, kas uh, slimoja arī ar garīgās attīstības traucējumiem. Bet jāņem vērā, ka mēs esam izveidojuši ļoti efektīvu sistēmu, lai varētu cīnīties pret organizēto noziedzību un korupciju. Ir radīta tāda sistēma, kurā iekļautas īpašās policijas, policijas vienības, izmeklēšanas birojas un apmēram pēc desmit dienām taps arī īpašas palātas, tādas kā tiesas palātas, kas nodarbosies tieši ar uh, organizētās noziedzības gadījumu izmeklēšanu un arī izmeklēs korupcijas gadījumus. Tāpat ir eh, zināmi jauninājumi ieviest likumdošanā, lai varētu labāk cīnīties pret eh, organizēto noziedzību un korupciju. Ir uh, arī jauns pāns mūsu likumdošanā, uh, kas nozīmē to, ka jebkurš cilvēks, kas ir tikšs sodīts par šāda veida noziedzību, um, rēķinās ar to, ka visi viņa īpašumi ir tikuši, ir tikuši iegūt negodīgā ceļā, līdz ar to tie tiek konfiscēti. Mēs drīkstam konfiscēt īpašumus, mēs drīkstam organ, eh, konfiscēt arī tādus īpašumus, kur šis cilvēks ir norakstījis uz trešām personām, uz ģimenes locekļu vārdu un tā tālāk, jo bieži vien cilvēki, ja viņi saskars eh, ar likuma pārkāpumiem, viņi bieži vien īpašumu ir tendēti norakstīt uz kādu radītu vārdu, lai izvairītos no konfiskācijas, bet pateicoties jaunajam pantam, mēs varam konfiscēt arī tādu veidu īpašumu. Ko mēs īsti vēlamies sasniegt? Mēs nevēlamies tikai izveidot eh, dažādus kritēriskos standartus, eh, rīkoties eh, tādā birokrātiskā ceļā, lai sasniegtu savus uzdevumus. Nē, mēs vēlamies sasniegt patiesu progresu. Un tieši tādēļ es vēlējos uzsvērt, kādi ir trīs galvenie uzdevumi. Pirmām kārtām mēs vēlamies, lai tiesiskums ir eh, bezparteisks, tāds neitrāls, pieejams pilnīgi visiem un darbotos pietiekami ātri. Ja mēs runājam par tempu, esam mainījuši daudz procedārālo likumu, ja mēs runājam par civiltiesībām, krimināltiesībām un arī par administratīvajām tiesībām. Tādā veidā mēs vēlamies pātrināt tiesvedības procesus un ļoti lielos apmēros racionalizējam tiesas, samazinot eh, tiesu skaitu uz pusi. Tādā veidā mēs varēsim izmantot mazāku resursu daudzumu daudz efektīvākā veidā un mūsu tiesneši strādās produktīvāk. Tāpat esam guvuši panākumus, eh, samazinot eh, tādu vēl neizskatītu lietu daudzumu un esam samazinājuši šīs lietas vairāk gadu garumā. šajā trīsstūrī starp augstākās tiesas priekšsēdētāju, atsevišķu tiesu priekšsēdētājiem un starp mani kā ministru esam izveidojuši programmu, lai samazinātu šo neatrisināto uzkrāto lietu skaitu un, ja tiesnesis ir darbojies pietiekami aktīvi un efektīvi, mēs vaicājam, vai viņš arī ir samazinājis šo neatrisināto lietu skaitu. Ja mēs runājam par tādu neutralitāti, ja bezpārteiskumu, mēs esam rūpīgi izvērtējuši uh, tiesnešu darbā pieņemšanas kārtību. Mēs esam atvēruši arī īpašu izglītības iestādi tiesnešiem. Tur ir eh, konkurss, lai viņi varētu šajā skolā iestāties. Tas norisinās ārkārtīgi rūpīgi. Pēc tam, beidzot skolu, beidzot šo augstskolu, viņiem ir jāraksta eksāmens un balstoties uz viņu iegūtajām atzīmēm, rezultātiem, uh, tiek izveidots nacionāls dažādu kandidātu saraksts, kas varētu iegūt darbu tiesās. Ir arī katru gadu piedāvāts vakances darbām tiesā, un arī e, cilvēki var iegūt darbu, piemēram, prokuroru birojā un daudzos tiesās valstī. Un tiesas pašas izvēlas, e, es atvainojos, šie tiesni, tiesneši paši izvēlas, kurā vietā Horvātijā viņi vēlas darboties, un e, Eh, kāda veida birojā viņi vēlas darboties, vai pie prokurora, vai e, tiesā. Šogad, februārī, mēs piedāvājam arī e, sistēmu, kas katram pilsonim atļaus iegūt juridisko palīdzību, juridisko padomu par velti. Tādā veidā šis, šīs juridiskās konsultācijas būs pieejamas pilnīgi visiem un nodrošinās arī labāku, efektīvāku tiesu darbību un cilvēku tiesības tiks aizstāvētas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, profesor Kungs. Un tagad dosim vārdu mūsu deputātiem, lai uzdot jautājumus, un pirmais būs Svobods kungs, kas ir referents arī par Horvātiju. Paldies priekšsēdētāja kungs, vēlējos pateikties ministram par viņu ierašanos, jau pirms divām nedēļām varēju ar viņu tikties Zagrebā, un biju ļoti pārliecināts un. Uh, iespaidots, ņemot vērā viņa augsto profesionalitātes līmeni un, protams, jāņem vērā, ka viņam ir ārkārtīgi daudz uzdevumu un eh, es pat tiešām eh, neesmu priecīgs par to, kādēļ jūs tikat izvirzīts amatā, kādu eh, apstākļu pavadīts viss šis process bija, bet man ļoti patīk tas, ka jūs esat beidzot iegūši šo amatu. Bet varbūt, ja mēs runājam par atsevišķiem gadījumiem, piemēram, reformu procesu, tieslietu sektorā nav tas pats vienkāršākais uzdevums. Uh,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 pirms kāda laika kopā ar kolēģi mēs devāmies uz tiesām Osjekā, mēs arī ar tiesnešiem sarunājāmies par reformu procesu, mēs redzējām, ka pastāv labā grība kaut ko darīt, bet eh, paši cilvēki nevienmēr bija pārliecināti, vai tas novedīs pie vēlamiem rezultātiem, bet vēlējos vēl ko piemetināt no savas puses, jo joprojām daudzi investori sazinās ar mani un saka, ka viņiem ir liels problēmas, ņemot vērā visu administratīvo slogu, dažādas administratīvās barjeras, protekcionālis attieksmes joprojām ļoti spēcīgi pastāv Horvātijā un eh, pret eh, ārzemju investoriem eh, nav, tāds, nav tāda labvēlīga attieksme, lai viņus varētu motivēt ieguldīt naudu Horvātijā. Varbūt jūs varētu to izpētīt smalkāk, tas, protams, nenāk par labu ne investoriem, ne arī valstī pašai, jo Horvātijā nebūs pietiekam daudz resursu un nebūs pietiekam augsts konkurences līmenis. Protams, jāņem vērā šī situācija nav kas tāds, kas raksturīgs tikai Horvātijai, bet dažiem uzņēmējiem šķiet, ka pret viņiem vēršas tādā diskriminējošā kārtā, un es eh, runāju par konkrētu gadījumu, ka kādam, piemēram, uzņēmumu valdē vajadzētu runāt horvātiski vai viņam būtu jābūt Horvātijas pilsonībai, lai varētu investēt. Bieži vien situācija nav tik viennozīmīga, to es vēlējos pateikt. Un uh, vēl, eh, ja mēs runājam par startautisko kara tribunālu un sadarbību, Horvātijas sadarbību ar šo orgānu. Horvātija patiešām ir paveikusi daudz, bet joprojām pastāv. Uh, E, sūdzības par dokumentu nodošanu Antes Gotovins lietā, un es domāju, šeit varbūt vajadzētu būt labākai caurskatāmībai un mēs saņēmām eh, netik labas ziņas pēdējā laikā, lasījām arī par to laikrakstos, ka Horvātija pietiekami efektīvi nesadarbojas ar tribunālu un arī iespējams, ka nospraustu laika grafiku neizdosies izpildīt. Iespējams, ka tas viss noskaidrosies jau ļoti ātri, bet es vēlējos dzirdēt, kāds ir jūsu redzējums par to. Un priekšsēdētāja kungs, tas bija viss no manas puses, jo es vēlētos dot iespēju izteikties arī citiem kolēģiem. Paldies! Thank you, Hannes. Doris Pak. Paldies, Dorisa Paka, eh, tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī esmu priecīga, ka ministra kungs ir ieradies pie mums uh, pārstāvot citu amatu, jo pēdējo 20 gadu laikā jūs Horvātiju esat pārstāvējis ļoti daudz un dažādos amatos, tāpat kā Hannes, esmu priecīgi jūs redzēt eh, tieslietu ministra veidolā. Tas, ko jūs mums pastāstījāt, īstenībā sniedz eh, paļāvību par to, ka tiešlietu sistēma Horvātijā pēc iespējas ātrāk tiks uzlabota un Horvātija varēs izdarīt visus mājas darbus, lai iestātos eh, Eiropas Savienībā. Uh, Horvātija nav pirmā valsts, pret ko mēs attiecāmies tādā veidā. Ja mēs runājam par Rumāniju un Bulgāriju, mēs varbūt pieļāvām vairākas kļūdas. Nu, ne, ne īsti mēs, bet gan padome. Bet mēs zinām, ka mēs nevaram prasīt no Eiropas Savienības un valstīm ko tādu, eh, darīt ko tādu, kas nav reāli, un mēs nevaram vienmēr eh, pieprasīt izdarīt visu, bet valstīm ir jāspēr lielu soļu uz priekšu, un man ir radies iespējas, ka jūs to esat paveikuši un es domāju, ka arī tieslietu jomā jūs varēsiet ieviest zinām normalitāti. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz lietu, kas joprojām eh, stāv uz darba galdiem, eh, tās vienkārši krājas kaudzēs un tā arī netiek atrisināts. Cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajās tieslietās, situācija ir briesmīga. Uh, Un ir daudz cilvēku, kas griežas pie manis un saka, varbūt jūs varat man palīdzēt, bet es taču to nevaru izdarīt. Tas ir jādara tieslietu sistēmā, ja tieši tādēļ esmu priecīga par to, ka jūs esat uh, iestājuši šajā amatā un nodrošināsiet uzlabojumus sistēmā. Bet pats galvenais, ko es vēlējos teikt, tas arī sasaucas ar Hanes teikto. Esmu nobēdājusies par to, ka bieži vien dzirdēts ir arguments par nepilnīgu sadarbību ar Hāgas kara tribunālu. Protams, ne, ne visi runā par to, ka kāds noziedznieks netikt izdots tiesai. Nē, visi noziedznieki tika izdot tiesai, mēs par to esam ļoti pateicīgi un arī lepni. Bet kādas problēmas šeit rodas? Ja mēs runājam par apsūdzētajiem noziedzniekiem, uh, Eh, ir nepieciešami vēl papildus pierādījumi, un šķiet, ka šie eh, pierādījumi atrodas eh, kaut kādos Horvātijas tiesu arhīvos, vismaz Bramacu kungs tā apgalvo, un jūsu valdība saka, jā, jā, mēs meklējam, mēs meklējam pierādījumus, bet šķiet, ka neko viņiem nav izdevies atrast. Un ir tā, tā tad apsūdzētāja teiktais pret eh, apsūdzētā teikto. Un Brāmaca kungs teica, ka viņš šos pierādījumus pats ir redzējis, un eh, tie tika eh, redzēti 2005. gada vētras laikā. Es nezinu, vai, tas, vai tā ir patiesība, bet ņemot vērā iestājas sarunas, tā gulstas kā tāda smaga ēna par tām pierādījumu trūkums. Es ceru, ka būs pietiekam daudz pierādījumu ja nebūs pierādījumi, tad, protams, ja šādu pierādījumu nav, tad nav iespējams tos kaut kur atrast, bet ja tie kaut kur atrodas, ja tie vienkārši atrodas kaut kur atvilkuņu nostūros, tad, eh, es domāju, Horvātijas valdībai ir jādara pilnīgi viss, lai šie pierādījumi beidzot ieraudzītu dienas gaismu. Uh, Es domāju, situācija nevar vēl vairāk pasliktināties. Es domāju, ka noziedznieku vešana tieši priekšā bija lielākais, smagākais uzdevums, un es ceru, ministra kungs, tas ir jūsu spēkos atrast šos pierādījumus, kas ir nepieciešami, lai apsūdzētu attiecīgos noziedzniekus. Mēs jums vēlam daudz panākumu, jums ir, protams, arī problēmas ar jūsu kaimiņu valstīm, bet mēs nevēlamies, lai jūs nonāktu kā tās grūtībās sadarbojoties ar eh, Hāgas kara tribunālu. Tieši tādēļ vēlējos, lai jūs darītu visu, kas ir jūsu spēkos. Paldies! Paldies! Paldies, Dorisa. Uh, eh, uh, eh, Sentivāni kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, paldies ministra kungam. Vispirms es gribētu ministru sveikt ar iecelšanu amatā. Uh, Es domāju, ka ir ļoti daudz jaunumu, kas mūs priecē uh, e, Horvātijas eh, pēdējā laika notikumos, un viens no priecīgākajiem jaunumiem ir tas, ka jūs esat eh, šajā amatā uh, e, iecelts un jūs esat ārkārtīgi uz, nobežījies par dažādām opozīcijas partijām un vēlaties iedibināt patiešām tiesiskumu. Uh, Jūs daudz ko šeit teicāt tādu, kas e, ietver sevī solījumus par tiesu sistēmas reformu, bet ar vārdiem vien mums nepietiek. Ir pienācis laiks, kad mums vajag arī īstus darbus, kas varētu mums varbūt mm, nodemonstrēt jau tuvākajā nākotnē, ka tiek veikti konkrēti soļi. Jūs esat cilvēks, kurš daudz ko simbolizē, jūs esat kā pats kā solījums, bet mēs ceram, ka tas piepildīsies. Otrs, ko es gribētu teikt, ir līdzīgs tam, ko kolēģi jau teica. Prometskungs nesen paziņoja, ka Horvētija pilnībā tomēr nesadarbojas ar starptautiskā kara noziegumu tribunālu Hāgā. Tas ir vismaz tik tālu, cik sniedzas mana informācija trūkst šīs, e, šīs te dienas grāmatas, artilērijas dienas grāmatas. Vai tās tiešām nav, vai jūs to nevarat atrast, ko jūs darat, lai to atrastu? Un vai šī situācija ir pavirzīsies tālāk? Vai tā ir vienīgā problēma sadarbībai ar tribunālu? Varbūt tā vairs nemaz neeksistē, šī dienas grāmata. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, par divpusējo strīdu ar Sloveniju, starp Horvātiju un Sloveniju. Vairumu no mums ļoti skumdina šī te blokāde no Slovenijas puses. Es personiski varu runāt savā vārdā, un es esmu pret to, lai eh, šīs te divpusējais strīds kavētu Eiropas Savienības paplašanāšanās procesu Paplašināšanās ir milzīgs uzdevums Eiropas Savienībai. To nedrīkst postīt nekādas citas intereses. Mēs sagaidām, kā abas puses izrādīt lielāku elastību. Simonovičs kungs, mēs gribētu dzirdēt, kā jūsu valdība ir paredzējusi demonstrēt savu elastību. Protams, to pašu sagaidām arī no Slovēnijas. Um, bet uh, ceram, ka arī jūs spēsiet uzvesties konstruktīvāk un sadarboties vairāk. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, pirmajā jautājuma raundā pēdējo jautājumu uzdos Horāčika kungs. <coughs> Paldies, priekšsēdētāji! Pēc Eh, Hodaka un Apukaņiča slepkavībām tika teikts, ka nevien tieslietu reforma, eh, bet, ka notiks nevien tieslietu reforma, bet arī policijas spēku reforma. Un eh, tiks piedāvāts arī, tiks piedāvāts arī juridiskais padoms Varbūt, ka jūs varētu nedaudz izgaismot tieši šo jautājumu, jo tieslietu reforma ir uh, kas viens un policijas spēku reforma ir kas pavisam cits, ņemot vērā to, kas norisinās Čehijas republikā, jo arī tur mēs vēl sastopamies ar virkni problēmu šajā jomā. Un vēl viens jautājums. Runājot par jauno likumu, kas tika pieņemts. Beobachten, dass es. Ar golfa laukumiem. Eh, eh, Horvātijā eh, tiek ierīkots ļoti daudz golfa laukumu, it sevišķi piekrastes reģionā, un ņemot vērā pats savu gūto pieredzi, es zinu, ka pēdējo gadu desmitgažu laikā Horvātija ir piedzīvojusi lielu turismu uzplaukumu, bet ja mēs eh, runājam par to, kā tas ietekmē vietējo iedzīvotāju intereses un izkoptās tradīcijas, šķiet, eh, varbūt, eh, ka teritoriju varētu atvēlēt, piemēram, ekoloģiskajai lauksaimniecībai, nevis ierīkot ir tikai neskaitāms golfa laukums, tur varētu arī audzēt, piemēram, vīnu un izmantot šo teritoriju tādā saprātīgākā veidā. Tieši tādēļ labprāt vēlies dzirdēt, ko šajā saistībā. Paldies! Dank. Paldies! Es nezinu, vai ministra kungs spēlē golfu, bet, nu, es domāju, viņš jums noteikti atbildēs. Ministru dod jums vārdu. Thank you. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu īsi atbildēt uz visiem šeit pieminētiem jautājumiem. Sākšu ar Svobodas kunga jautājumu. Viņš jautāja par investoriem un protekcionismu. Horvātija ir ļoti ieinteresēta piesaistīt ārvalstu investīcijas. Mēs saprotam, ka bez vienlīdzīgas attieksmes pret visiem investoriem, tātad bez atšķirību izdarīšanas starp horvātu investoriem un ārvalstu investoriem, mums visi viņi ir vienādi jāaizsargā. Par mūsu neatkarīgo pieju es gribētu ilustrēt to ar vienu pasākumu Manuprāt, apmēram nedēļas laikā mēs savā mājaslapā, ministrijas mājaslapā publicēsim visus komerctiesas spriedumus. Neko neslēpsim. Mēs publicēsim visā pilnībā šos spriedumus ar eh, tiesnešu uzvārdiem, ar uzņēmumu nosaukumiem, vai tie būtu pašmāji vai ārvalstu uzņēmumi Šī datu bāze ļaus ikvienam redzēt, kā tiek spriestas šīs lietas un izdarīt secinājums par to, vai ir dota priekšroka Horvātiem salīdzinot ar ārvalstniekiem vai nē. Tātad tas būs ļoti viegli aplūkojams materiāls. Mēs katrā gadījumā būsim e, vienbalsti, pilnīgi neatkarīgi un ceram, ka arī tiesas būs neatkarīgs arī turpmāk. Daudz no jums uzdev jautājumus par starptautisko kara noziegumu tribunālu un tādēļ pakavēšos ilgāk pie tā. Mēs, es sadarbojos ar prokuratūru par tā saukt, jautājumā par tā sauktajiem uh, artilērijas dienas grāmatām un par pierādījumu nodošanu Bramitskungam. Mēs pret šo lietu izturamies ar vislielāko uzmanību. Pēdējoreiz runāju ar prokuroru Bramets vakar vakarā un turpināsim runāt par šo jautājumu šo piekdienu. Jā, protams, šo problēmu mēs risināsim domāsim, kā atrisināt neatrisinātos jautājumus. Brānits kungam nepatīk divas lietas ļoti. Pirmkārt, tas, ka daži dokumenti vēl trūkst šīs lietas pilnīgai izskatīšanai. Otrakārt, ka viņš nesasniedz skaidru un tiešu atbildi nesaņem to no Horvātijas valdības atbildi par to, vai šie dokumenti ir kādreiz re, bijuši redzēti un tagad ir pazuduši, vai arī viņi nekad nesot, nav eksistējuši, jo dažas valdības iestādes nav rīkojušās saskaņā ar procedūru. Bramets kungam es saku, ka mēs šobrīd jau gatavamies beigt uh, analīzi par katru no dokumentiem, kas sastāv Brāmets kunga sās, sarakstā. Šis saraksts tika sastādīts uh, ekspertu sanāksmē, kurā piedalies arī Brāmets kungs. Un viņš šajā sarakstā ir iekļaus 33 dokumentus, kuri it kā esot pastāvējuši un kuros ir uh, prokuratūrai interesants saturs un satura elementi. Mēs šobrīd mēģinam noskaidrot, vai šie dokumenti tik tiešām ir eksistējuši vai nav. Daļa no šiem te dokumentiem noteikti ir pazuduši, un to pēc 15. februāra jau mēs zināsim. Daži dokumenti vienkārši nav pieejami šobrīd. Mēs izstrādāsim ļoti skaidru rīcības ķēdi. Uh, Ja šis dokuments kādreiz ir radies, tad kāda rīcībā tas ir? Mēs mēģināsim izsakot šī dokumenta kustības ķēdei. Katram cilvēkam, kurš ir bijis šajā ķēdē, būs uzdevums vai nu šo dokumentu iesniegt Horvātijas valdības pārstāvjiem vai tiesai, vai arī viņam būs pašam jāstājas tiesas priekšā. Es ceru, ka jau tuvākās nedēļas laikā vai nākamās nedēļas sākumā mums būs kopīgs dokuments, ko publicēs Horvātijas valdība kopā ar prokuratūru un kurā skaidri un precīzi būs pateikts, ka Horvātija ir iesniegusi visas prasī, visus prasītos dokumentus par policijas rīcību tajā pašā militārajā operācijā. Un arī būs informācija par to, ka Horvātija ir iesniegusi visus dokumentus par armijas operācijām. Bet pēc tam būs arī sadaļa par tiem dokumentiem, kas vēl trūkst. Precīzi būs norādīti, kas šie par dokumentiem. Ja tie reiz ir bijuši, tad tā arī būs norādīts. Un arī tiks. Uh, veikti pasākumi, lai tālāk turpinātu šo dokumentu meklēšanu un lai vajātu tos cilvēkus, kas pēdēji ir bijuši šo dokumentu turētāji. Gribētu atbildēt uz Pakas kundzes jautājumu. Mēs neesam pret to, lai pārskatītu 22. nodaļas prasības, proti, lai izpildītu šīs prasības. Reformas mums ir vajadzīgas. Tieslietu sistēmas reforma neapšaubām ir vajadzīga un mēs to ieviesīsim. 20 trešā nodaļa mums tikai palīdzēs šo reformu ieviest. Man kā tieslietu ministram ir vieglāk teikt, ka tas ir ne tikai racionāli nepieciešams šīs reformas veikt, bet to prasa arī Eiropas Savienība. Tātad es reizēm izmantoju šo te jūsu uh, spiedienu, šo 23. nodaļas argumentu. Tālāk par citiem jautājumiem. Sentivāni kungs uzdev jautājumu. Pilnībā jums piekrītu, mums tiešām ir nepieciešami darbi, nevis vārdi. Nav vajadzīgi arī labi nodomi, nē, ir vajadzīgs, eh, vajadzīgi rezultāti. Ko es varu teikt par savu, savu rīcību? esam jau konkrēti veikuši organizatorisks uzlabojums, piemēram, cīnāmies pret organizēto noziedzību. Agrāk nekad tā nav bijis, bet tagad mēs gatavojamies veidot īpašas policijas vienības, kas nodarbosies ar organizētās noziedzības un korupcijas izskaušanu. Šīs vienības jau ir izveidotas. Kāds cits deputāts jautāja par policijas reformu. Šīs īpašās vienības izmanto ļoti smalkas tehnoloģiskās iespējas, un tās jau ir sākušas savu darbību. Jūs jautājāt arī par prokuratūras īpašo nozari. Tā jau pastāv labu laiku, pēdējā laikā esam to stiprinājuši. Desmit dienu laikā darbu sāks vēl 60 tiesnešu, kas specializēsies dažādos jautājumos, galvenokārt korupcijas un organizētās noziedzības jautājumos. Tādējādi mēs varēsim izskatīt šīs lietas prioritārā kārtā. Mēs esam arī nu, iz, izstrādājuši noteikumu, ka pirmais lasījums korupcijas un organizētās noz, noziedzības lietās ir jāorganizē jau septiņu dienu laikā pēc šīs lietas iesniegš, nonākšanas tiesā. Tiesnesis, kurš atbildīgs par šo jautājumu septiņu dienu laikā iesniedz uh, savu pārskatu tiesas priekšsēdētājiem. Bet es gribu izteikt arī neapmierinātību. Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir neapmierināts ar dažu citu tiesu priekšsēdētāju darbu, jo ir dažādi, dažādas problēmas bijušas. Četru mēnešu laikā es esmu parakstījis norādes par četru tiesnešu atlaišanu. Ir bijuši dažādi incidenti Horvātijas cietumos. Uh, tie ir tie praktiskie pasākumi, kas ir veikti, e, kas pierāda tieslietu ministrijas vēlmi risināt problēmas. Es e, gaidīšu jaunāko informāciju par to, vai mūsu veiktie pasākumi ietekmē situāciju, vai mazinās noziedzības līmenis e, vai mazinās korumpētība tiesu priekšsēdātājiem jābūt nevien godīgiem tiesnešiem, bet arī efektīviem iestādes vadītājiem, menedžeriem. To mēs no viņiem tagad prasam. Mēs ceram, ka šie pasākumi uzlabos situāciju. Tālāk par mūsu attiecībām ar Sloveniju. Varu teikt vienīgi to, ka patreizējās attiecības nāk par ļaunu gan Slovenijai, gan Horvātijai. Manuprāt, arī Eiropas Savienībai. Tas ir jautājums, kas ir jāatrisina No Horvātijas puses mēs sniegsim visas nepieciešamās garantijas Slovenijai, lai mazinātu viņu bažas. Vienīgais, ko mēs nevaram, no kā mēs nevaram atkāpties, proti, mēs nevaram apmierināt Slovenijas teritoriālās prasības. Ir nepieciešams tiesisks veids robežas noteikšanai starp abām kaimiņu valstīm. Visos citos jautājumos esam gatavi iet Slovenijai pretī. Slovenija ne tikai mūsu kaimiņu valsts, tā ir tā kaimiņu valsts, ar kur vēsturiski mums ir bijušas lieliskas attiecības, un tik tiešām ir kauns, ka šobrīd uh, sabiedriskā doma liecina par to, ka šīs attiecības ir sabojājušās nedaudz. Es domāju, ka ir jādara daudz kas gan Slovenijā, gan Horvātijā, bet arī Eiropas Savienībā, lai pārvarētu patreizējo grūto brīdi. Pēdējais jautājums, kas tika uzdots, attiecās uz golfa laukumiem. Horvātijā ir pieņemts likums par golf laukumiem. Mums nav neviena golf laukuma šobrīd. Likuma mērķis bija veicināt golfa laukuma izveidi. Protams, ir izskanējušas domas ka valdība ir gājusi pārāk tālu, pieņemot šādu likumu, bet katrā gadījumā par šo jautājumu Horvātijā notiek iekšējais dialogs. Paldies, ministra kungs! Round, mis... Tad sāksim otro jautājumu raundu. Pribetiķa kungs, lūdzu. Ministra kungs, priekšsēdētāja kungs. Es izteikšos ļoti īsi. Gribētu pateikties ministram par interesanto informāciju, par tiesvedības sistēmas reformu, par ties, tiesu sadarbību, cīņu pret korupciju un noziedzību. Es gribētu vēlreiz pieminēt dažus jautājumus, kas šeit jau izskanēja. Un varbūt, ka jūs varētu mums ļaut arī noskaidrot dažus pārpratumus. Horvātija Frančiem un daudziem citiem cilvēkiem Eiropas Savienībā ir valsts, kas varētu iestāties Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, lai tas notiktu pēc iespējas drīzāk, lai tādējādi mēs pilnībā varētu izveidot mūsu teritoriju un Horvātija varētu piedalīties Eiropas dinamiskajos procesos. Un tomēr daži pārpratumi jānoskaidro. Uh, Ministra kungs eh, šeit teica ievadrunu, kolēģi uzdeva jautājumus, kuros izskanēja doma, ka nepieciešams stiprināt sadarbību ar starptautiskā kara noziegumu tribunālu. Tas ir jādara caurskatāmā veidā, iesniedzot visus prasītos pierādījumus, eh, lai tādējādi kliedētu visus šaubas un pārpratums. Otrakārt, viens no Francijas prezidentiem, Aristīts Brijāns, savulaik teica, teica, ka ir nepieciešams, ka ir daudzas valstis, kurās ir ļoti tāda mm, viļņaina vēstura bijusi. Jūsu reģionā tas ir pilnīgi skaidrs. Eh, es gribētu saņemt paskaidrojums par dažādu minoritāšu īpašumiem, kas ir gājuši no rokas rokā, tādēļ, ka šīs minoritātes ir bijušas spiestas pamest savas apdzīvotās teritorijas. Tālāk par piekļuvu jūrai. Jūs ar Slovēņiem varētu mēģināt atrast kaut kādu kompromisu. Nebloķēsim paplašināšanās procesu. Piraņas līcis ir ļoti tuvu Porečas līcim, un daudziem eiropiešiem pat nav nekādas lielas saprašanas, cik liela, kā, kādēļ radies šis konflikts, kāpēc jūs nevarat sadalīt šo teritoriju un šīs ostas. Es domāju, ka jums kopā ar Slovēņiem ir jāmēģina izkustināt šī vieta, šī lieta no strupceļa. 27. Eh, janvārī eh, mēs konstatējām, ka iestājas process ir apstājies noblaķēts tādēļ, ka jūs nespējat atrisināt šo jautājumu par piekļuvi jūrai. Jums ir palikušas vairs tikai 13 eh, nodaļas vai sadaļas iestāšanās sarunās, tad darīsim visu, lai varētu tās izskatīt pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka vairums eiropiešu vēlas, lai Horvātija iestātos mūsu savienībā pēc iespējas drīzāk. Paldies! Tiklīkungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies ministram par prezentāciju. Man ir divi īsi jautājumi. Uz pirmo jūs jau daļēji atbildējāt. Mēs runājam par tiesu sistēmas uzlabošanu, un šeit ļoti svarīgs elements ir tiesu sistēmas kapacitāte vai spēja izskatīt visas lietas, kas nonāk tās uzmanības lokā. Lielākais šķērslis taisnīgai tiesas spriešanai ir ilgā gaidīšana. Jūs pieminējāt ka jūs cenšaties pātrināt šo procesu attiecībā uz mafijas pastrādātiem noziegumiem, bet eh, kā ir ar nelieliem noziegumiem? Vai jums ir kapacitāte, vai jums pietiek tiesneši, lai varētu izskatīt lietas pietiekam ātri? Otrkārt, runājot par eh, liecinieka aizsardzības programmu, vai jums tāda ir? Ja jūs cīnaties pret organizēto noziedzību, tad viena no lielākajām problēmām ir, ka cilvēki nevēlas sniegt pierādījumus tādēļ, ka baidās, ka viņi netiks aizsargāti kā liecinieki. Kādas, kāds progress ir šīs programmas iedibināšanā? Paldies! Es gribētu uzdot jautājumu par robežu strīdu. Ministri, jūs teicāt, ka jūs labprāt saņemt Eiropas Savienības palīdzību. Kā tieši jūs to iedomājaties? Komisārs Rēns pavisam nesen ieradās jūsu valstī un arī Slovenijā. Tika izteikts priekšlikums veidot eh, ekspertu grupu, to piedāvāja Ahtis, eh, kurā, kur varētu vadīt Ahtis arī. Kā jūs saskatāt problēmas risinājumu un mūsu palīdzību tajā? Now I'll try and Es eh, centīšos eh, atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem. Eh, par īpašuma atpakaļ atdošanu bijušiem īpašniekiem. Šeit ir runa par cilvēkiem, kur īpašums ir konfiscēts dažādos laika periodos. Mēs šobrīd pie šī jautājuma ļoti aktīvi strādājam. ir um, bijusi ir pieņemta tiesiska norma, kura tiek apstrīdēta pašlaik konstitucionālajā tiesā lai nodrošinātu, ka eh, visi īpašumi neatkarīgi no īpašnieku nacionālās uh, izcelsmes, vai nu tie būtu horvāti, vai šīm personām ir citas valsts pilsonība, lai viņi varētu saņemt atpakaļ šos īpašumus, uh, ir uh, tagad šis lēmums pieņemts augstākajā administratīvajā tiesā, un tagad mēs gaidām augstākās tiesas lēmumu, un mums būs jābalstās uz šās, šo tiesas lēmumu, izlēmjot, vai ir nepieciešami jauni mm, tiesību akti vai ne, un konstitucionālā tiesa izskata mm, vienlīdzības principu un tā attiecināšanu uz visiem bijušiem īpašniekiem. Tālāk par uh, tā saucamo uh, jūras piekļuvī Slovēnijai. Es gribu uzsvērt, ka nav nekāda pamata bažām par uh, Slovēnijas iespēju piekļūt jūrai. Viss balstās uz starptautisko tiesību normām un arī uz Horvātijas apņēmību nodrošināt pilnu pieeju uh, uh, oh, eh, Slovēnijai starptautiskiem ūdeņiem. Tas attiec ne tikai uz slovēņu kuģiem, bet arī uz citiem kuģiem, kas brauc zem citu valstu karogiem. Un arī slovēņu karakuģiem ir šāda nepieciešamība piekļūt, eh, non, nonākt atklātā jūrā arī uh, un eh, mēs eh, paredzām arī karakuģu tranzītu starp mūsu teritoriāliem ūdeņiem. Bet šeit ir viens cits jautājums. Slovenija ir ieinteresēta, lai tai būtu tieša piekļuve atklātai jūrai, bet problēma ir tāda, ka š, starp eh, Sloveniju un atklāto jūru ir Horvātijas teritoriāli ūdeņi, Līdz tā nav nekāda problēma, jo līdzīgā situācijā ir arī Antverpene, un tā ir viena no lielākajām ostām pasaulē. Ja Slovēnija uztraucas par to, ka eh, par šo situāciju Horvātijas valdība ir gatava sniegt visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz Slovēnijas piekļuvi atklātai jūrai. Tālāk par palīdzību no Eiropas Savienības, Eiropas komisijas, Ahtisārī kunga palīdzību. Mēs, protams, apsveicam jebkādu vidutāju palīdzību grūtību pārvarēšanā attiecībā starp divām valstīm. Bet uh, metode, kā izlemt uh, šo robežu jautājumu, ir nevis politiska metode, bet uh, balstoties uz starptautiskām tiesībām. Ir tikai divas uh, risinājuma metodas, vai nu kompromiss, vai uh, dominēšana. Tātad pirmajā gadījumā notiek politiskas sarunas, otrā gadījumā tā valsts, kura ir stiprāka, kam ir vairāk sabiedroto, tā uzspiež savu grupu, gribu otrai valstī ir eh, noticis liels eh, vēsturisks izrāviens starptautiskajās attiecībās, starptautiskajās tiesībās. Ja valstis nevar politiski vienoties par kādu jautājumu, tad šo jautājumu risina balstoties uz tiesību normām tiesā. Vai nu tā ir uh, ANO tiesā Hamburgā, kas balstās uz uh, jūras tiesību konvencijām vai kāda cita starptautiska institūcija. Šīm institūcijām ir tiesības izlemt strīdīgus jautājumus, un mēs vēlamies, lai šīs institūcijas uh, risinātu jautājumu, ja nav iespējams panākt politisku risinājumu. Uh, Mēs apsveicam vidutāju atbalstu un palīdzību, kas varētu nodrošināt, lai Slovenija varētu īstenot savas mm, mm, likumīgās intereses par piekļuvu atklātā jūrai. Un tā pašā laikā izman, mēs uzskatām, ka ir jāizmanto uh, juridiski mehānismi, uh, lai uh, eh, noteikti robežu starp uh, Horvātiju un Sloveniju. Par uh, Horvātijas tiesu kapacitāti. Mēs darām visu, lai uzlabotu mūsu tiesu rīcības spēju un uh, samazinātu lietu izskatīšanas termiņus. Mēs esam jau sasnieguši, zinām, progresu. Uh, uh, šie eh, lietu izskatīšanas termiņi saīsinās, eh, lietas tiek izskatīts arvien ātrāk. Tiesā mēs izmantojam dažādas metodas. Viena no tām ir uh, tiesību aktu pieņemšana, kas pātrina šo procesu. Mēs esam pārskatījuši krimināla un procesuālās tiesības un arī uh, administratīvā procesa likumu, un mēs jau redzam konkrētus rezultātus. Tiesu procesi, kuru, kuri norist saskaņā ar jauniem likumiem, ir daudz īsāki, un līdz ar to arī tiesas akti, ah, efektīvāk strādā. Mēs ļoti sad, cieši sadarbojamies ar uh, tiesu priekšsēdētājiem un ar augstāko tiesu un arī uh, Es kā tiesministrs, eh, tieslietu ministrs piedalos šajā procesā, un mēs eh, sniedzam atbalstu tām tiesām, kam ir uzkrājies liels lietu skaits eh, neizskatīts, lai pātrinātu šo procesu. Mēs tāpat arī esam paredzējuši apmācības programmas tiesu priekšsēdētājiem, lai viņi iegūtu vadītāju iemaņas. Viņi ir labi tiesneši, bet nevienmēr uh, pieredzējuši vadītāji. Un ir paredzēts ieviest arī jaunu amatu, tiesas pārvaldnieka amatu. Uh, tām tiesām, kur ir uzkrājies liels neizskatīto lietu skaits. Un ir arī paredzēti rīcības plāni, lai uh, pātrinātu lietu izskatīšanu un lai samazinātu neizskatīto lietu skaitu. Un ja uh, šie pasākumi nebūs veiksmīgi, tad uh, mēs uh, esam paredzējuši nomainīt tiesas priekšsēdētāju un iecelt jaunu pārvaldnieku. Un vēl tik uzdots jautājums par liecinieku aizsardzības programmu. Jā, mums šāda programma darbojas, bet mēs pašlaik to mm, pastiprinām, eh, izveidojot jaunu sistēmu. Decembrī mēs ieviesām tā saucamo potenciālo liecinieku aizstāvības programmu. Šie cilvēki vēl nav kļuvuši par lieciniekiem, bet mēs uh, attiecinām īpašu aizsardzību ne tikai uz tām personām, kas jau ir kļuvuši par lieciniekiem, bet arī uz potenciāliem lieciniekiem, lai viņus rosinātu sniegt liecības. Tāpat mums ir vēl viena interesanta programma eh, - tie liecinieku atbalsta programma, kas darbojas vairākās tiesās. Sāk, mēs, mums bija sākotnēji izmēģinājuma programma, bet tagad mēs to izmantojam jau plašāk. E, kad e, liecinieks ierodas tiesā, kas viņam ir sveša nepazīstama vide, vai arī šie liecinieki ierodas no tālienes, ir speciāla telpa tiesas ēkā, kur uh, liecinieki var atpūsties un psiholoģisku atbalstu saņemt liecības sniegšanai. Un šai programmai ir ļoti labi rezultāti, tās ietekmē tiesas procesu norisi, un mēs uh, darbojamies pie šīs programmas īstenošanas kopā ar ANO attīstības programmu un uh, atsevišķu valstu valdībām, kas atbalsta šādu programmu ieviešanu Mums jau ir atsevišķi uh, eh, liecinieku aizsardzības programmas speciālisti un ir arī brīvprātīgie eh, tieslietu studenti, kuri sniedz atbalstu lieciniekiem. Paldies! Uh, ministram Šimanovičam. Paldies, ka jūs uh, atradāt laiku ierasties pie mums un sniedzāt atkāt klātas godīgas atbildes. Mēs vēlam jums panākums jūsu darbā, jo tas ir ļoti būtisks gan uh, Horvātijai, gan arī mums. Un vēlreiz vēlu jums panākums. Now we will have... Tagad mums būs īsts pārtraukums un mēs tiksimies šajā zālē atkal 16.30. Lūdzu, paņemiet līdzi elektroniskās balsošanas kartītes, jo mums notiks arī elektroniskā balsošana.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

order except Turkey to become at last voting. Encouraged by Sir Robert. Sērs Roberts mūs ir iedrošinājis un ķersimies pie balsošanas. Vēlējos pievērst jūsu uzmanību. Gribēju palūgt eh, visus izņemt ārā savas balsošanas kartītes. Un sākumā es nedaudz eh, vēlējos informēt par balsojumu kārtību, jo mēs sāksim runāt par pirmsiestājas instrumenta, budžeta īstenošanu, tālāk būs attiecības ar Brazīliju un pēc tam būs Šentivanī ziņojums par budžeta izpildi un tālāk būs pats patīkamākais ziņojums, par ko balsot, tātad saldajā ēdienā dialogs ar pilsoņu par Eiropu. Liels paldies! Paldies visiem kolēģiem par sadarbību un tā, ka neviens neiebilst, varam sākt balsot. Ka... Uh, draft opinion on the draft, uh, on the draft opinion? No. Ziņojums, atzinum priekšlikums. Draft opinion on control of budgetary implementation of the instruments Pirms pieviešanās instrumenta budžeta izpildus kontroli sagatavojas Išvans Sentivānīkungs. Ir tikai divi grozījumi. Pirmais grozījums. Kurš ir par? Sākam balsot par. Pieņemts. Otrais grozījums. Kurš par? Pieņemts. Uh, electronic vote on the adopted. Un tagad elektroniski balsosim par visu atzinumu priekšlikumu grozītā veidā. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Visi deputāti 57 nobalsoja par. Šentivanī kungs sirsnīgi jūs sveicu. Vai vajadzētu pārbaudīt varbūt šo balsojumu? Pieņemts vienbalsīgi. Draft report. Draft report ziņojuma priekšlikums Eiropas parlamenta ieteikums padomēji par Eiropas Savienības un Brazīlijas strateģiskajām attiecībām. Ziņojuma autore ir Kopas kundze, Marija Elēni Kopa. Sākam balsot septītais grozījums par noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Tomēr nē. Astotais grozījums par noraidīts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 pieņemts. Pirmais, kurš par, pieņemts. Otrais, kurš par, pieņemts. Un tagad ir jābalso par attīstības komitejas atzinumu. 3, 4, 5, vai varam balsot par visiem šiem grozījumiem kopā? 3, 4, 5 grozījums. Par visiem kopā, kurš par šiem grozījumiem pieņemts. Visi trīs grozījumi pieņemts. Sestais, kurš par? Noraidīts. Septītais, kurš par? Pieņemts. Desmitais par? Pieņemts. Vienpadsmitais par? Pieņemts. Elektroniskais balsojums par visu grozīto ziņojumu. Sākam lūdzu balsot. Beidzam balsot. 56 kolēģi par, 3 pret, kopas kundze, es jūs sveicu. Turpinam balsojumu. Trešais ziņojums, par ko šodien balsojam, un tā nav Turcija. Tagad balsojam par Senti Vanikunga ziņojumu. Viņa zālē nav. Atzinuma priekšlikums par Eiropas Savienības vispārējo budžeta pieņemšanu 2007. gadam. Budžeta izpildes apstiprināšana ir tikai divi grozījumi. Pirmais grozījums, kurš par pieņemts. Otrais, kurš par pret. Pārbaudīsim, lūdzu nobalsojam elektroniski par otro grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. 26 kolēģi nobalsoja par, 31 pret, noraidīts. Un tagad elektroniskais balsojums par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot elektroniskā veidā. Beidzam balsot. 60 kolēģi nobalsoja par, viens pret, divi atturējās, Senti Vanikungs sirsnīgi jūs sveicu, ziņojums ir pieņemts. Un tagad atzinuma priekšlikums par aktīvu dialogu ar pilsoņiem par Eiropu. Iku Četkundze ir ziņojuma autore, un pirmais grozījums, kurš par to pret, noraidīts. Trešais grozījums par pieņemts, otrais grozījums par pieņemts, piektais grozījums trīs daļās, pirmā daļā par piekto grozījumu, kurš par noraidīta, otrā daļa, kurš par noraidīta, trešā daļa, kurš par pieņemta. Sestais grozījums par pieņemta Pieņemts. Kompromis numur viens, kurš par? Pieņemts. Par ceturto vairs nav jābalso. 13. kurš par? Pieņemts. 8. kurš par? Astotais, kurš balso par noraidīts. Devītais par pieņemts. Desmitais par noraidīts. Vienpadsmit par pieņemts. Divpadsmit par pieņemts. Tagad balsojam par visu grozīto atzinumu priekšlikumu un daram to elektroniskā kārtā. Lūdzu, sākam balsot. Lūdzu, kolēģi, nobalsojiet. Beidzam balsot. 64 balss par, 7 pret. Kučē kundze, es jūs sveicu. 64 par, 7 pret un neviens kolēģis neaturējās. Kučekundze, eh, sveicu jūs ar panākumiem. Un tagad eh, saldējdienā balsojam par Turciju. I, I left it for dessert. Nu, to es atstāju saldējumu ēdienam ar nolūku. Pēc tik uh, eh, intriģējušām debatēm un tagad ķersimies pie balsojuma. Lūdzu, kolēģi, koncentrēsimies ārkārtīgi nopietni šim pienākumam lai mēs varētu šo spīdzināšanu nedaudz saīsināt. Nu, ne jau spīdzināšanu Turcijai, bet mums pašiem, mums patiešām bija ilgs un mokošs darbs, un Roitens kundze ir pameikusi e, uzslavas vērtu darbu. Un es centīšos pēc iespējas ātrāk. 21, kurš par? Pieņemts. 22. par? Pret? Pārbaudīsim, lūdzu, nobalsojam elektroniski par 22. grozījumu. Kolēģi, sākam balsot, beidzam balsot. Un 12 balsis par, 35 pret noraidīts. Es atvainojos. 23. par. Pret. Noraidīts. 24. par. Pret. Lūdzu, nobalsojam elektronis par 24. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 kolēģi nobalsoja par, 42 pret noraidīts. Trešais punkts - mutisks grozījums. Es domāju, ka nevajag citēt, saka priekšsēdētājs, kurš ir par. Pieņemts. 25. kurš par. Nē, par 25. nav jābalso. 26. kurš par. Noraidīts. 27, 28, kurš par šiem abiem noraidīti. Kompromis grozījums numur 1, kurš par pieņemts. 30. par noraidīts. 31. par noraidīts. 32. par noraidīts. 34. kurš par noraidīts. 35. kurš par pieņemts. 36, kurš par pieņemts. 37 par noraidīts. 38, kurš par noraidīts. 39, kurš par noraidīts. Šķiet, nē. 39. Kurš par? Pret? Trīsdesmit devītais grozījums nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, Huberkungs, priekšsēdētāja kungam taisnība. Noraidīts. Otrais eh, kompromis, kurš par pieņemts. 41. kurš par noraidīts. 42. kurš par Es vēlējos ieteikt kolēģiem balsot par šo grozījumu, bet 14. Eh, punkta beigās, ja? 42. kurš par? Pret? Lūdzu, nobalsojam elektroniski par 42. Sākam balsot. 42. grozījums, elektroniskais balsojums, beidzam balsot. 48 kolēģi par, 24 pret pieņemts. Kompromis grozījums numur 3, kurš par? Pieņemts. 43. Par to vairs nav jābalso. 45. Kurš par? Noraidīts. 46. par? Noraidīts. 48. par? Par to arī vairs nav jābalso. Priekšstādētājs atvainojas. 53. grozījums. Kurš par? Noraidīts. Kompromis numur 4, kurš par pieņemts. 60. kurš par pieņemts. Kompromis numur 5, kurš par pieņemts. 62. kurš par pieņemts. 63. divās daļās, pirmā daļa, kurš par to noraidīta, otrā daļa, kurš par pieņemta. 64. grozījums, kurš par noraidīts. 65. par pieņemts. 66. par noraidīts. 67. par noraidīts. 68. par noraidīts. Kompromis grozījums 6, kurš par pieņemts. 70. kurš par noraidīts. 71. kurš par Par to vairs nav jābalso, priekšsēdētājs atvainojas. Esmu kļūdījies 74. par Noraidīts. 77. Kurš par? Noraidīts. 78. par? Noraidīts. Kompromis numur 7. Kurš par? Pieņemts. 80. par? Noraidīts. 81. ir atsaukts. 83. kurš par? Noraidīts. 84. par? Noraidīts. 85. kurš balso par? Noraidīts. 86. par pieņemts. 87. 87. Tais nobalsosim elektroniskā kārtā, lai pārbaudītu. Lūdzu, sākam balsot. Visi kolēģi ir paspējuši nobalsot, beidzam balsot, 22 balsis pār un 49 pret noraidīts. Jā, šoreiz priekšsēdētājs kļūdījās. Jā, priekšsēdētājiem vienmēr taisnība. Tas, tas ir pirmais noteikums. Un otrais noteikums, ja viņš kļūdās, tad skatieties uz pirmo noteikumu. Thank you, Mr. Paska. Paldies, Paska kungs. Kompromis numur 8, kurš pār? Pieņemts. 91. Noraidīts. 92. Noraidīts. 93. kurš pār? noraidīts, 94. par noraidīts, 95. kurš par pieņemts. Favor. 96. par noraidīts. 97. 98. kurš par pieņemts. 99. kurš par noraidīts. 100. 101, 102, balsojam par visiem kopā, kurš par šiem grozījumiem noraidīti. 9. kompromis grozījums, kurš par pieņemts. 103. Par to vairs nav jābalso. Priekšstādētāji, jūs mani neredzējāt. Eh, bija mutiskais grozījums, tas bija kā atsaugts, bet šķiet, ka tas varētu atkal uzpeldēt dienas gaismā plenāru sēdē. Tātad nav mutiskā grozījuma šajā balsojuma sarakstā, saka referents kundze. Šeit neparādās mutiskais grozījums. Mēs eh, ne, nesaņēmām uh, Eh, aktualizāciju no sieviešu tiesību komitejas, bet viņas mums eh, neiesniedz jauno grozījumu, bet iespējams, ka tas varētu parādīties pirms plenāras sēdes. Liels paldies referentē, tagad 107. grozījums, kurš par? Noraidīts. 108. kurš par? Pieņemts. 109. kurš par? Noraidīts. 110. kurš par? Pret. Lūdzu, pārbaudīsim, nobalsojam elektroniski par 110. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 balss par, 49 pret. Galerkungs, vai jūs bijāt pret 112, kurš par? Priekšsēdētājs ir kļūdījies. 111, kurš par? Noraidīts. 112, kurš par? Pieņemts. 113 par. Tas ir atsaukts. 113. kurš par noraidīts, 114. par noraidīts. Par 115. vairs nav jābalso, kompromis numur 10, kurš par pieņemts. 120, kurš par noraidīts. Mutiskais grozījums 27. pantam, kurš par pieņemts. We don't vote on that. Par to nav jābalso skan izsauciens no zāles. Jums taisnība. 125. Tais divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pieņemta, otrā daļa, kurš par pie, pret. Pārbaudīsim, lūdzu, nobalsojam par 125. Uh, grozījumu, otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. It's rejected. It's <laughs> nu, rejected. Noraidīts. Gāler kungs, jums man jāpalīdz aktīvāk. 126. 126. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Ah. Now, three. There are three too many from EPP. Uh,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 nebija nekādu tuvu balsojumu rezultātu, bet es gribētu aicināt koordinators tomēr ievērot uh, balsotāju skaitu. 126. elektroniski vēlreiz nobalsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts ir tāds. Noraidīts. 127. grozījums, kurš par, pret, Pārbaudīsim arī to elektroniski. Lūdzu, balsojiet, beidzam balsot. Arī šis grozījums noraidīts. 129. grozījums, kurš par? Pieņemts. 130. kurš par? Pieņemts. 11. kompromiss, kurš par? Lamsdorf kungs, lūdzu. Wir haben einen mündlichen Änderungsantrag. Šeit bija mutiskais grozījums, runājot par 11. kompromisu grozījumu. Liberāļu politiskā grupa uzskata, ka pulcēšanās brīvība un tiesības doties demonstrācijās uh, Eh, tam ir jātiecas uz eh, vairākām dienām gadā, nevis tikai pir uz 1. māju un uz eh, lielākajiem laukumiem Stambulā. Un tā tad vajadzētu runāt par to, ka pulcēšanās brīvībai ir jābūt vienai no prioritātēm un es vēlētos, lai visi kolēģi piekrīt manam grozījumam. Paldies! Is... Manuprāt, vislabākais risinājums ir balsot šeit pa daļām. Vispirms balsosim par visu tekstu bez šī teikuma un pēc tam par šo teikumu. Labi, saka priekšsēdētājs. Vispirms balsosim par visu šo 11. kompromisu tekstu bez tās daļas par 1. māju taksima laukumā Stambulā. Kurš ir par tekstu bez pēdējās daļas? Paldies! 11. grozījums ir pieņemts. Nē. Nē, mums jābalso tagad ir par šo iestarpinājumu. 1. maijā taksim laukumā Stambulā. Labi, saka priekšsādātājs. Tagad mums jāizlem, vai mēs iestarpinam arī šo iestarpinājumu. 1. maijā taksim laukums. Kurš ir par to? Paldies, kurš pret? Pieņemts. Tātad demonstrācijas notiks 1. maijā Taksimas laukumā Stambulā. 134. grozījums, kurš par noraidīts. 12. kompromiss divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Jā, Lamsdorf kungs. Eh, es to teikšu angļu valodā labāk saka Lamsdorf kungs. Tā tad ir mutiskais grozījums par 12. kompromisu grozījumu, kur ir runāts par pašu pēdējo fragmentu, par to, ka Turcijai vajadzētu atvilkt savus armijas spēkus, lai radītu pietiekami labu klimatu sarunu vešanai. Mēs vēlamies uh, rakstīt to tā, tā tad, lai Turcija sāktu šos spēkus atvilkt no teritorijas, tādā veidā radot labvēlīgu uh, Eh, labēlīgu klimatu attiecībām. Un, ja mēs runājam par pilnīgu trupu armijas spēku atvilkšanu, tas varētu pielikt punktu visam sarunvešanas procesam. Referents kundze, lūdzu, es vēlējos eh, atkārtot, jau šorīt sanāksmē to minēju. Tagad eh, Turcija savus spēkus jau atvelk, bet tas nenozīmē, ka tam jānorisinās visam vienā brīdī. Un es piedāvāju pietiekam labu kompromisu un domāju, ar to sasniegsim vairāk. Es patiešām nesaprotu, kādēļ mums vajadzētu kaut ko mainīt šeit redakcijā. Svobalds kungs lūdzu. Mēs ņemam vērā to, ko teica referente, un es domāju, ka ir jāņem vērā viņas piedāvātais kompromiss. Paldies. Okay. So... Labi. Tad balsosim par sākotnējo piedāvājumu. 12. kompromiss, pirmā daļa. referente ir pret jūsu mutisko grozījumu, tātad mēs to nevaram pieņemt. Referente. Bet, ja jūs to uzskatāt par pakalpojumu, tad mēs varētu balsot par visu tekstu. Un pēc tam par to piedāvājumu, ko jūs iesakāt, un mēs to izbalsosim. Labi, mēs esam samierināšanās pilni. Vispirms balsosim par visu 12. kompromisu tekstu, ko pirmā daļa kopumā. Kurš par? Pieņemta. Tagad kurš ir pār to, lai vārdus izvešana aizvietotu ar sākt izvest? Tātad te, mēs nobalsojam pret un saglabājam sākotnējo versiju. Tālāk otrā kompromisa daļa, kurš par? Pieņemta. 135. grozījums, kurš par? Nē, jums ir tagad jābalso par sākotnējo dalījumu, pa, mums jābalso par, par daļām, par četrām brīvībām. Mēs nebalsojam par četrām brīvībām tikko. Mēs balsojam par Aleksu piedāvājumu. Ir balsojums pa daļām. Tātad ir ar vārdiem, par vārdiem ieskaitot četras brīvības. Es gribu, es balsoju par šo kompromisu, bet bez šiem vārdiem ieskaitot četras brīvības. Referents saka, par to jau ir nobalsots. Mēs nobalsojām par to. And then, uh, then Graf Lambsdorff said, you, you put to the vote the whole compilation. in its first part. Yes, but the first part Okay, to make, to make the things clear. Labi, tātad noskaidrosim visu. Balsosim vēlreiz par 12. kompromisu. Par pirmo daļu. Tas ir viss, izņemot vārdi četras pamat brīvības. Kurš par? Viss pieņemts. Otrakārt, balsojam par šiem vārdiem, ieskaitot četras pamatbrīvības pieņemts. Tālāk 135. grozījums, kurš par? Noraidīts. 135. 135 is compatible. compatible. 35. ir savietojams ar 12. kompromisu. Bet tas nav iekļauts tajā. 135. to noraidījām. Pārējiem uz 139. grozījumu, kurš par noraidīts. 142. grozījums, kurš par noraidīts. 143. kurš par pieņemts. 144. par noraidīts. 140. Balsojam par 145. kurš par noraidīts. 146. kurš par pieņemts. 147. kurš par noraidīts. 148. kurš par noraidīts. 149. kurš par jālūdzu. Priekšsēdētāji, es gribētu atsaukt 149. grozījumu. Mladenov Nikols un, un Baronis Nikolsons grozījums. 149. tiek atsaukts. 150. grozījums. Baronese Nikolsone neatsauc savu grozījumu. Tāpēc mums ir jābalso par 149. grozījumu. Bet par tikai tā daļu, par pirmo vai par otro daļu. ja grozījumā atsauc tikai Mladeno kungs, tad mums tomēr jābalso par 149. Kurš par? Pret? Noraidīts. 150. grozījums. Kurš par? Pieņemts. 151. grozījums. Kurš par? Noraidīts. 153. kurš par? Noraidīts. 154. kurš par? Noraidīts. Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 154. grozījums. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 154. ir norādīts. Mēs pierakstām viss rezultāts. 155. grozījums, kurš pār noraidīts. 156. kurš pār noraidīts. 157. kurš pār pret. Pārbaudīsim elektroniski. 157. grozījums. Balsosim lūdzu. Beidzam balsot. Arī šis grozījums noraidīts. 33 balsis pret, 31 par ar nelielu balsu vairākumu noraidīts 158, kurš par, noraidīts 159, kurš par, noraidīts 160. jau ietilpst kompromisā, 61. ir atsaukt, 162. kurš par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. 162. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts ir 27 balsis par, 42 pret, noraidīts. 100. 63. grozījums. Es 163. grozījums, kurš par noraidīts, 164. kurš par noraidīts, 165. divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret noraidīts, otrā daļa, kurš par pieņemta. 166. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pieņemta, otrā daļa, kurš par pieņemta noraidīta. 167. Nevajag par to balsot. 168. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 168. grozījums. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 35 ir pār, 34 pret. Tas nozīmē, ka grozījums ir pieņemts ar vienas balss vairākumu. Tātad dalībnieku vai balsotāju skaits ir pareizs, neviens nav nobalsojis par daudz nevienā grupā. Izņemiet lūdzu savu karti. Ielieciet to atkal balsošanas iekārtā. It's there. It's there. It was counted. Yeah, it was... Jūsu balss bija ieskaitīta, Tanaka kungs. 169. kurš par? Norādīts. 170. kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski 170. grozījums. Beidzam balsot. 23 par, 44 pret, grozījums noraidīts. Šķiet, ka jūs vairs neceļat rokas. 171. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 171. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts 41 balss pret, 25 par. Paldies, Gālēr kungs. 172. grozījums, kurš par, noraidīts. 173. kurš par, noraidīts. 174. grozījums, kurš par, noraidīts. 175. kurš par, noraidīts. 178. kurš par, noraidīts. 177. kurš par, pieņemts. 178. kurš par, pieņemts. 180. kurš par, noraidīts. 181. kurš par, pieņemts. 182. kurš par, noraidīts. 183. kurš par, noraidīts. 184. kurš par, noraidīts. 185. kurš par, noraidīts. 187. kurš par, noraidīts. 188. kurš par, noraidīts. Kompromiss numur 13. Kurš par, pieņemts. 12. grozījums, kurš par, pieņemts. 13. grozījums, kurš par, pieņemts. 14. kurš par, noraidīts. 15. kurš par. Piecpadsmitais nav atsaukts, kurš pār 15. grozījumu, noraidīts, 16. kurš pār, noraidīts, 18. grozījums, kurš pār, pret, Pārbaudīsim elektroniski. 18. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ar septiņu balsu pārsvaru. Mutiskais grozījums apsvērumam F, kurš par? Pieņemts. 19. grozījums, kurš par? Noraidīts. 20. grozījums, kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norētīts. Pirmais grozījums, kurš par? Noraidīts. Elektroniski balsosim par visu šo ziņojumu, rezolūcijas tekstu. Paldies! Nobalsojām. Rezultāts pozitīvs. 65 deputāti nobalsoja par, 4 pret, 1 atturējās. Apsveicu referenti Oimenu Roitens kundzi, kas ir lieliski pastrādājusi. Oimen Roitens kundze, dod vārdu jums. Jā, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties ne tikai visiem maniem kolēģiem, kas piedalījās šī labā rezultāta sasniegšanā, bet arī visiem asistentiem, kas palīdzēja. No visiem sekretariātiem, maniem asistentiem arī pateicoties viņu ieguldījumam, mēs varējām šajās īsajās nedēļās panākt rezultātu. Es ceru, ka tas dos jaunu grūdienu Turcijai. Tas ir ļoti taisnīgs ziņojums, godīgs Turkiem ir jārāda rezultāti, ko tie sasnieguši. Lielas paldies Oimens Roitens kundzei komitejas vārdā, viņas komandai.